Cienījamie kolēģi! Es šodien vēlētos apliecināt cīņu uh, lielam cilvēkam. Uh, eh, sesdien mūžībā aizgāja 85 gadu vecumā Mišels Rokārs, mūsu arī bijušais kolēģis. Viņš kopš 1994. Eh, līdz 2009. gadam eh, deputāta amatā apliecināja savu eiropeisko pārliecību, savu neatlaidību, cīņu eh, un savu cīņu par pilsoņu lietu. Personiskāk es atceros par diskusijām, kas notika mūsu blakus esošajos birojos. Lai gan viņš bija bijušais premjers, viņš vienmēr izturējās kā ierins deputāts un baudīja savu kolēģu apbrīnu pakāpeniski viņš kļuva par priekšsēdētāju attīstības, kultūras un nodarbinātības komitejās. Francija ir zaudējusi lielu eiropieti. Francija ir zaudējusi lielu valsts vīru. Atcerēsimies Matiņonas nolīgumus, kuri deva iespēju pārtraukt vardarbību Jaunkaledonijām. Viņa cīņa par apkārtējās vidas saglabāšanu, it īpaši par Ziemeļpolu, apliecina viņa tālredzīgo skatījumu. Dārgie kolēģi, aicinu piecelties kājās un apliecināt cieņu šim cilvēkam. Paldies! Pirms uh, sākuma.